prezidentam. Tā tas ir ierasts. Ņemot vērā dažādu komiteju lēmumu uzsākt starptautiskā starpinstitucionālās sārunas, tas tiek 69 ar pirmām punktām, kā tas ir paziņots 28. maijā, nesmu saņēmis nevienu pieprasījumu balsošanai šeit au plenārsēdē no politiskajām grupām. Tādējādi šīs komitejas var uzsākt uh, starp institucionālās sarunas. Tad ir lūgums Nusulik kunga, kurš vēlas uzstāties, lūdzu pri včerajšom hlasovaní o návrhu na revíziu smernice. Runājot par e, direktīvas eh, priekšlikumu e, par darbiniekiem, nebija skaidrs, par ko īsti bija balsojums, tāpēc saskaņā ar 81.88 es gribētu celt iebildumu sakarā ar vakardienas balsojumu sask saskanā ar e, darbinieku pārvietošanas direktīvas pārskatīšanu jo e, balsojums e, bija e, vadīts tā, ka pēc tam politiskām grupām bija nepieciešama 37 balsojuma labojuma. Tas ir kaut kas nedzirdēts, ņemot vērā priekšlikuma kontroverso stilu un ETP reakciju pēc balsošanas. Viņš tomēr neko nemainīja un nelūdz atkārtot balsojumu. Tāpēc es domāju, ka būtu atbilstīgi to mainīt. Paldies, kolēģi. Man jānorāda, kā balsojums par uh, Jungeris Barančarte eh, ziņojumu. Šis balsojums notika pilnīgā caurskatāmībā, atbilstīgi 59. pantām parlamenta reglamentā, kas pārēdz, kā pagaidus vienošanās balsošanā, tad, tad tur ir jānotur balsojums, jānotur balsojums, ja vien neiebilst politiskās grupas deputāti zem 10%. Ja nav iebildumu, tad ir jāveic balsojumi par citiem grozījumiem atbilstīt 4. punktam. NF grupas lūgums balsot par citiem grozījumiem i, uh, tika nodots balsošanai. Balsošanā šis lūgums tika noraidīts. Tādējādi priekšsēdētājs arī uh,